delegāciju no Šveices, kas atrodas klausītāju uh, tribīnēs. No Šveices uh, Nacionālās padomes sirsnīgi sveicam šo delegāciju. Arī padomas priekšsēdētājs ir klāt, un arī vairāk deputāti no Šveices ir šajā delegācijā. Eine Reihe von Kolleginnen un kolēģiem no verschiedenen ausschüssen. Vairāk kolēģi no mūsu komitejām jau vakar tikās ar Šveices delegācijas pārstāvjiem, tika apspriesti vairāk svarīgi temati, tā skaitā arī eh, turpmākās Eiropas Savienības un Šveices attiecības. Mēs noteikti turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Sirsnīgi sveicu eh, kolēģis no Šveices un pateicos par jūsu apmeklējumu. Tagad eh, sāksim balsot. Pirmais ir Grabārčika kunga ziņojums Baltijas eh, laša krājums.